So, good afternoon, colleagues. Labu pēcpusdienu visiem kolēģi. Priecājos jūs atkal redzēt šeit. Ceru, ka esat, nu, nedaudz atpūtušies, gardi pēduši. Nu, un tagad pēcpusdienā mēs pievērsīsimies iekšējai un ārējai darbības konsekvencei Eiropas Savienības politiku kontekstā. Un, lūk, pievērsimies tieši brīvības, drošības un tiesiskuma telpai. Gribu visiem atgādināt, ka šorīt daudzi no jums atsaucās arī uz konkrētiem piemēriem. Nu, lūk, piemēram, ar cilvēktiesību problēmām, pie kurām strādājot šobrīd mājās, nu, tā kā, lūk, bēgļu status, migrantu situācija un tā tālāk. Šie jautājumi, protams, mums arī interesē, mēs ar tiem nodarbojamies šeit Eiropas parlamentā, mūsu starptautisko lietu komitejā. Ja mēs nenodrošinam šādu saskaņotu politiku Un, eh, ja mēs neesam pārāk paškritiski, tad eh, mēs arī saprotam, ka dodoties uz dažādām daudzpusējām sanāksmēm vai pat eh, diskutējot ar kolēģiem no valstīm, kas nav Eiropas Savienībā, mūsu ticamība cieš, ja mēs nerunājam par šādiem jautājumiem. Tieši tāpēc uzskatu, ka ir ļoti svarīgi diskutēt ar jums nacionālā līmenī, kādā veidā nodrošināt lielāku saskaņotību. Pirms došu vārdu mūsu pilsoņu brīvību komitejas um, priekšēdētājam, gribētu aicināt jūs, kas var palikt šeit mazliet ilgāk, jo tieši pēc šīs sanāksmes šeit, šajā pašā telpā, mums ir um, paredzēta uzklausīšana par atpakaļ uzņemšanas politiku un par uh, tās ietekmi uz Eiropas Savienību. Iespējams, ka dažiem no jums tas varētu interesēt. Uh, Man ir patiešām liels prieks, ka mēs varam vadīt šo sanāksmi kopā ar eh, Juanu Fernando Lopesu Aguilaru, kurš ir eh, Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas priekšēdātājs. Un tas nozīmē, ka mēs varēsim arī praktiski eh, parādīt, kā šīs cilvēktiesības saistās gan ar iekšlietām, gan arī ar ārlietām Eiropas Savienībā. Uh, Pirms eh, došu jums vārdu, iepazīstināšu jūs ar pārējiem runātājiem. Pie mums būs Mortens Kierums, viņš ir Eiropas Savienības pamatiesību aģentūras direktors. Sirsnīgi sveicu, priecājos, ka esat atlidojis no Vīnes. Un tāpat pie mums ir ieradusies Vigante Smilešjutes kundze. Viņa ir eh, padomes eh, pamatiesību, pilsoņu tiesību un personu brīvas kustības darba grupas, jeb FREMP darba grupas priekšsēdētāja. Dodu vārdu tagad jums. Liels paldies priekšsēdētāju, liels paldies Lokbīleres kundze, liels paldies, ka jūs visi varējāt ierasties. Man ir patiešām liels prieks, ka vēlreiz varam nodrošināt šādu labu sadarbību starp komitejām. Šajā gadījumā te ir runa par ārlietu komiteju, jo īpaši cilvēktiesību apakškomiteju un manu komiteju, komiteju, ko es vadu, pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju. Mēs ļoti bieži runājam par cilvēktiesību rīcības plānu un demokrātiju. Tieši tāpēc Uzskatu, ka ir pietiekami pamatoti, ka mēs organizējam šādu kopīgu tikšanos. Galu galā Eiropas Savienības politikai cilvēktiesību jomā ir jābūt saskaņotai, un mēs zinām, ka starp dalībvalstīm ir vajadzīga liela grība sadarboties. Tas pats attiecas arī uz mūsu komitejā. Eiropas Savienība veicina dažādas vērtības ne tikai tās iekšēnē, bet arī uz ārpusi visā pasaulē. Un Pasaulē noteikti vajadzētu iedvesmoties no Eiropas Savienības ieguldījuma demokrātijas un cilvēktiesību jomā. Ir skaidrs, ka Eiropas Savienību ir vienmēr jāsēsta ar šīm vērtībām, ar cilvēktiesībām un uh, pilsoņu brīvībām. Tieši tāpēc Eiropas Savienībai vajadzētu būt par vērtību simboli, jeb paradigmu. Tieši tāpēc mēs arī uh, ietvērām pamatiesību hartu kā ļoti svarīgu Lisabonas līguma elementu. Mums vienmēr vajadzētu dot savu ieguldījumu cilvēktiesību attiesībā. Uh, e, jā, protams, arī uzrunas par savienības stāvokli vienmēr ietver šīs vērtības un to nozīmi. Eiropas parlaments arvien biežāk uzklausa kritiskas balsis par šīs apņemšanās pašreizējo situāciju, tātad apņemšanās īstenot demokrātiju un cilvēktiesības visā pasaulē. Šeit nav runa tikai par trešajām valstīm, mums ir jāskatās arī pašiem uz sevi, kā mēs rīkojamies, kā izskatās Eiropas Savienība attiecībā uz vērtībām, ko mēs paši esam proklamējuši. Šīs vērtības ir iekļautas ne tikai pamatiesību hartā, bet arī pašā Lisabonas līgumā esam veltījuši ļoti daudz diskusiju e, šiem jautājumiem um, tieslietu un iekšlietu jomā Libe komitejā. Esam dzirdējuši arī ļoti kaismīgas debates. kur tiek diskutēts par tiesībām un dažādiem konstitucionāliem izaicinājumiem. Our concerns, uh, So me... Mēs dzirdam, ka šādas bāžas tiek paustas arvien biežāk. Pirms šīm ilgi gaidītajām debatēm es gribētu teikt pavisam nesen mēs trīs šī parlamenta komitejas, jūri komiteja, AFKO komiteja, LIBE komiteja, strādājām pie vidējā termiņa pārskata attiecībā uz cilvēktiesību programmu. Mēs eh, sadarbojāmies saskaņā ar Eiropas parlamenta reglamenta 51. pantu, un mums vajadzēja nonākt pie secinājumiem, ko mēs esam devuši, kā mēs esam īstenojuši šos mērķus, kas ir noteikti pamatiesību un cilvēktiesību ieviešana Eiropas Savienībā. How can do, how can we do Mums ir jādomā, kādi ir galvenie izaicinājumi, kā mēs varētu labāk uh, uzlabot šo līdzsvaru starp uh, brīvību un drošību. Vēl svarīgāk, kā mēs nodrošināsim, ka uh, mēs pilsoņiem paudīsim to, ka mēs patiešām uztraucamies par viņu pamatiesību īstenošanu. Visam nesen mēs European citizens. We should, we should reach out to the people. We should... Mm, pavisam nesen mēs uztraucāmies par spiegošanu, par dažādiem spiegošanas skandāliem attiecībā uz uh, uh Eiropas Savienības pilsoņiem, ņemot vērā 2014. gada maijā paredzētās vēlēšanas, kur Eiropas pilsoņi paudīja savu viedokli, ir ļoti būtiski, lai mēs uh, uzsvaru liktu uz eh, tieši šīm debatēm. Visā mūsu vēlēšanu kampaņā ir svarīgi pilsoņiem paust, ka mūs uztrauc ne tikai finanšu krīze un eiro pārvaldība, bet mēs interesējamies arī par pilsoņu tiesībām un brīvībām. Un eh, mūsu sarunās ar trešajām valstīm, vedot sarunas par Eiropas Savienības nolīgumiem, uh, Mēs vienmēr liekam uzsvaru uz Eiropas Savienības standārtu pakāpenisku īstenošanu. Visos Eiropas Savienības procesos mēs eh, ievērojam šos standārtus, un mēs ievērojam tās apņemšanās, ko mēs esam izteikuši. Tiešām eh, man ir patiešām liels prieks, ka mēs varam sadarboties eh, komiteju starpā, un es labprāt piedalīšos diskusijās. Cik es saprotu, tad eh, pirmais eh, šajā sesijā uzstāsies Mortens eh, Kjerums, pamatiesība aģentūras direktors. Thank you very much, Madam Chair. Paldies, priekšsādātāji. Paldies, Juan Fernando. Liels paldies par uzaicinājumu ierasties un turpināt diskusijas. Šķiet, šīs diskusijas uzsākām pagājušā gada novembrī sarunas par iekšējo un ārējo saskaņotību. Man ir arī liels prieks, ka klausītāju rindās ir Nacionālo parlamentu pārstāvji. Tas nozīmē, ka mūsu diskusijas ir kļuvušas daudz plašākas. Mēs skatāmies uz šiem jautājumiem gan no dalībās perspektīvas, gan arī no Eiropas Savienības perspektīvas. Mm. Es varu piekrist ļoti daudzam, daudziem jautājumiem no tā, ko pieminēja Hons Fernando. Mums ir jābūt kā iedvesmas avotam mūsu partneriem ārvalstīs. Mēs esam tāds kā simbols, un tieši tāpēc mums ir jādomā par visiem izaicinājumiem, pamatiesību jautājumos. Pamattiesības un saskaņotība nav tikai tāds skaists morāls pienākums. Kā jau tika minēts agrāk, tas ir hartā ielikts pienākums. Šīs pamatiesības ir visu Eiropas Savienības darbību pamatā, vai nu šeit ir runa par ārējām vai par iekšējām darbībām. Vienlaicīgi, eh, dodoties uz dažādām valstīm pasaulē vai arī tiekoties ar apmeklētājiem Vīnē, es jūtu, ka Eiropu ciena šajā sakarībā. Mēs redzam, ka mūsu paveiktais iedvesmo kolēģus un valdības un e, citus e, spēlētājs pasaulē. Bet e, zinot, ka pamatiesība aģentūra ir apkopojusi dažādus pierādījumus, mēs redzam, ka gan Eiropā, gan arī citur vēl ar vienu ir ļoti daudz dažādu izaicinājumu un problēmu. Es pie tā noteikti atgriezīšos, bet pašā sākumā es gribēju teikt, ka nevienmēr vajadzētu skatīties uz to, kāda ir pamatiesība situācija pašlaik šajā brīdī, šajā vietā. Protams, mēs vienmēr varam uz to atsaukties, bet uzskatu, ka vienmēr svarīgāk ir vērot, vai problēma jautājumi, par kuriem mēs runājam, tiek ņemti vērā, uh, vai institūcijas un valdības cenšas virzīt uz priekšu šo jautājumu risināšanu, cenšas panākt, lai cilvēkiem dzīve kļūtu labāk, ja viņi cieši no šādiem pamatiesību problēmu jautājumiem. Otrām kārtām, vai mēs esam iedibinājuši pietiekami skaļus trauksmes zvanus, ja uh, situācija atrodas uh, nevis uh, tādā noteiktā pozīcijā, bet jau īstenībā pasliktinās. Pirms es uh, minēšu pamatiesību aģentūras uh, noteiktos secinājumus, kas, es uzskatu, būs būtiski šajās diskusējās par iekšējo un ārējo saskaņotību, uh, Es gribētu pieminēt vairākas lietas, kur Eiropas Savienība vēl varētu būt labs piemērs un arī iedvesmas avots eh, daudziem reģioniem. Pirmkārt, es nedomāju, ka kāds cits reģions pasaulē varētu nodrošināt tikpat lielu cauradzamības līmeni, ņemot vērā to, kādi ir mūsu izaicinājumi. Mums ir ļoti daudz institūciju, mums ir arī ļoti dzīvīga plašsaziņas līdzekļu vide. Tāpat arī mums ir ļoti uh, izmeklēts uh, juridiskais ietvers. Mums ir, piemēram, Eiropas uh, pamatiesību harta, kas ir Eiropas Savienības saistošs tiesību instruments. Protams, ir jāpiemina arī pievienošanās eh, e, ANO konvencijai eh, par cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Tas nozīmē, ka mūsu juridiskais ietvers ir patiešām spēcīgs. Bez tam mums ir arī ļoti daudz institūciju tādu uh, labi izstrādātu institucionālu tīklu, var šeit pieminēt gan tiesas, gan arī uh, Uh, dažādas cilvēktiesību organizācijas uh, dalību valstīs un arī uh, ļoti dzīvīga pilsoniskā sabiedrība, kas vienmēr interesējas par šiem jautājumiem. Eiropas Savienībā, tad, kad harta kļuva juridiski saistoša, mēs pieredzējām, ka gan padome, gan parlaments pastiprināja savu kapacitāti, lai runātu par cilvēktiesību jautājumiem vēl detalizētāk, Piemēram, tika izveidota pamatiesību aģentūra, kas sniedz rekomendācijas, kas balstās uz pierādījumiem. Tas eh, tiek darīts dažādu institūciju ietverā ar Eiropas padome un citur. Mums ir arī ļoti daudz eh, dažādu īpašu mm, politikas nostāļu, piemēram, par romiem. Mums ir arī nacionālās integrācijas stratēģijas, kas šo jautājumu ir pavirzījušas uz priekšu. Uh, Tas noteikti mums varētu būt uh, iedvesmas avots, ja īpaši, ja ir runa par šādām marginalizētām kopienām ar vietējiem iedzīvotājiem daudzās citās valstīs. Tāpat arī mums ir nostādnes uh, cilvēku tirdzniecības jautājumos un modernās verdzības jautājumos. Mēs uh, iesaistāmies arī kopīgā datu aizsardzības režīmā, lai varētu vērsties pret mm, privātuma aizskārumiem. Tātad šeit pieminēju dažus ārkārtīgi pozitīvus elementus, kurus mums vajadzētu attīstīt tālāk. Tātad pieminēja mums, ka mums ir struktūras un tiesība akti, bet nevienmēr to visu var uh, Uh, nodrošināt uh, uz vietas visiem 500 miljoniem Eiropas Savienības iedzīvotāju. Tagad uh, pievērsīšos vēl dažiem piemēriem, jo īpaši, ja ir runa par ārējo dimensiju. Šogad pamatiesība aģentūra uzsāka pētījumu, ziņojumu, kur mums ir apmēram uh, 100 tūkstoši, 93 tūkstošu respondentu no LGBT iedzīvotāju puses no 28 dalībvalstīm. Šeit apmēram divas trešdaļas, apmēram 65% no respondentiem pilnīgi visā savienībā apgalvo, ka viņi uh, nejūtas labi uh, turot uh, savu partneru roku publiskās vietās. Tas nozīmē, ka iecietības līmenis vēl nav pietiekami augsts. Līdzīgos pētījumos apmēram viena ceturdaļa no respondentiem ir izjutuši pret sevi, var, pret sevi vardarbīgus uzbrukumus pēdējo mēnešu laikā. Un tad, kad mēs uzdevām jautājumu, kā tad viņi reaģēja uz šo uzbrukumu, lielākā daļa atbildēja, ka viņi neko nedarīja, viņi nevērsās policijā, jo viņi uzskatīja, ka policija neko viņiem nepalīdzēs. Viņi neitās droši, lai iet uz policiju. Tātad acīm redzami, ka šeit ir vērojama problēma. Eiropas Savienībā LGBT personas aizsargā tikai pret diskriminācijas likumdošana, nodarbinātības sfērā. Tādā plašākā sociālā vidē šādas aizsardzības nav, bet šāda aizsardzība pastāv attiecībā, piemēram, uz etniskumu. 2013. gadā padome pieņēma vadlīnijas par visu LGBT personu tiesību aizsardzību Eiropas Savienības ārpolitikas jomā. Tātad šeit mēs vērojam lielu atšķirību starp to, ko mēs sakām uz ārpusi un kā mēs šo jautājumu organizējam iekšienē. Tātad pirmām kārtām ir jādomā par horizontālas pretdiskriminācijas eh, direktīvas pieņemšanu, kur mēs domātu par LGBT personām, kā arī par cilvēkiem ar invaliditāti un arī eh, par daudzām citām nozarēm, kur nav runa tikai par nodarbinātību. Vēl kāda joma, kur mēs redzam, ka ļoti svarīgi konstitucionālie principi tiek uh, apdraudēti, piemēram, tiesu neatkarība, ombudu neatkarība, Nacionālo cilvēktiesību organizāciju neatkarība un tā tālāk. Šajā pašā problēmu lokā var iekļaut arī e, tādu kā nesodāmību, ja runa par naida noziegumiem, par naidu pret minoritātēm, etniskajām minoritātēm, LGBT personām tā tālāk. Šis ir viens no jautājumiem, ko mēs eh, visnotaļ spēcīgi paužam savā ārējā darbībā. Tagad pievērsīšos trešajai jomai. Nav pārsteidzoši, ka šeit ir vērojama tieša saikne ar ārpolitiku. Te ir runa par patvēruma, um, cilvēku tirdzniecības un līdzīgām politikām. Šeit ir runa par cilvēkiem, kas nāk no trešajām valstīm, valstīm, ar kurām mums ir dialogs. Jūs noteikti zināsiet, ka mm, vairāki tūkstoši cilvēku ir gājuši bojā vidusjūrā pēdējo gadu laikā. Tūkstošiem cilvēku ir ievesti Eiropas Savienībā eh, pēdējo gadu laikā, un tūkstošiem uh, mājkalpotāju vai arī rūpniecības vai lauksaimniecības strādnieku uh, Eiropas Savienībā bieži vien atrodas uh, verdzībai līdzīgā situācijā. Šo problēmu uh, loku noteikti vajadzētu ņemt vērā un kaut kādā veidā risināt. Jā, protams, nevar teikt, ka tas ir pilnībā aizmirsts, ir pieņemti tiesību akti, bet uh, noteikti, ka vēl daudz ko varētu paveikt. Ir jānodrošina augstāks solidaritātes līmenis Eiropas Savienības dalību valstu starpā, jo īpaši, e, ja runa par patvērumu, pašlaik šī solidaritāte ir ierobežota. Viens piemērs, jūs varbūt zināsiet, ka ASV īstenībā uzņēma vairāk bēgļu, kas atradās Maltā, nekā visas Eiropas Savienības dalībvalstis kopā. Tas nozīmē, ka ASV Maltai palīdzēja daudz vairāk nekā Maltas kaimiņienes Eiropas Savienības dalībvalstis. Tagad eh, noslēgumā gribētu jums paust dažus konkrētus pasākumus. Un šeit es noteikti gribētu uh, pieminēt jūsu Nacionālo parlamentu īpašo nozīmi un arī Eiropas parlamenta nozīmi cenšoties saglabāt pamatiesības darba kārtībā un nodrošināt, lai tās vienmēr tiktu ņemtas vērā praktiskajā ikdienas darbā. Šeit parlamenti spēlē ļoti nozīmīgu lomu, transponējot Eiropas Savienības sekundāros aktus un tādējādi garantējot, lai dalību valstu tiesību akti atbilstu pamatiesībām. Tātad šeit eh, Nacionālo parlamentu veiktās papildu pārbaudes ir ārkārtīgi būtisks. Otrakārt, es gribētu pieminēt eh, Eiropas Savienības komplicētās arhitektūras eh, efektivitāti. To iespējams varētu vienkāršot izmantojot Nacionālo Eiropas Savienības dalībvalstu parlamentu cilvēktiesību komitejas, varētu, teiksim, regulāri veidot kopīgas sanāksmes starp šīm komitejām un arī nodrošināt darba kārtību uh, nosūtīšanu uz citām valstīm. Tātad šeit ir runa galvenokārt par iekšējiem jautājumiem. Es zinu, ka pagājušā gada decembrī bija tikšanās Kiprā, un es eh, zinu, ka dažas rekomendācijas, kas tika paustas šajā sanāksmē, tiek ieviestas. Tāpat arī vajadzētu domāt par eh, nacionālo koordināciju starp uh, cilvēktiesību aizsargiem, aizstāvjiem. Un tāpat arī vajadzētu nodrošināt, lai notiek dzīvīga sadarbība starp parlamentāriešiem, cilvēktiesību organizācijām, tiesības sargu organizācijām un, protams, arī pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Šeit eh, ļaujiet man atvērt iekavas. Es galvenokārt uztraucos par to, ka pilsoniskā sabiedrība Eiropā tiek pavājināta. Tas noteikti notiek finanšu krā, krīzes ietekmē. Pilsoniskā sabiedrība cieš no līdzekļu trūkuma un dažos gadījumās e, arī no cita veida atbalsta trūkuma. Eiropas Savienība un dalībvalstis ļoti aktīvi aizsargā pilsonisko sabiedrību ārpus Eiropas Savienības, bet mēs nedrīkstētu aizmirst arī par mūsu pašu pilsonisko sabiedrību, jo tas ir tāds pamatīgs pīlārs cilvēktiesība aizsardzībai Eiropas Savienībā. Noslēgumā es vēlētos norādīt, ka mums vajadzētu apkopot vairāk datu, tā lai mēs varētu vairāk un tālāk attīstīt uz pierādījumiem balstītu cilvēktiesību politikas veidošanu. Tas nozīmē, ka mēs varētu būt daudz precīzāki savā politikā, un šeit pamatiesība aģentūra vienmēr ir gatava ar jums sadarboties. Patiešām liels paldies un labprāt ar jums diskutēšu. Paldies, Kieram kungs, paldies par šo uzrunu un paldies arī priekšlikumu, ka nav kur nācāt klajā uzrunājot visus Nacionālā parlamenta komiteja pārstāvis par to, ka, lūk, varētu šādā veidā vairāk sadarboties, jo, jāsaka, šajā parlamentā mums nav tādas politiskās, politiskā vairākuma nostājas vai kaut kas tāds. Nē, cilvēktiesību jāmā mēs visi esam vienoti, mēs visi darbojamies līdz, lūk, ar uh, eh, Lība komiteju un tā tālāk. Uh, piemēram, tā kā Stokholmas programmas vidustermiņa pārskata gadījumā un tā, mēs esam tāda pilntiesīga komiteja šādā nozīmē. Jo es domāju, ka tāda konference, kā piemēram šuris, norisinās šodien, ir ārkārtīgi laba ļoti dažādos līmeņos, gan nacionālā, gan mūsu līmenī, un svarīgi, ka notiek saruni, sarunas dažādo līmeņu starpā. Nu, lūk, un tagad pie mums ir padomas darba grupas vadītāja. Uh, darba grupa strādā pie pamatiesībām, pilsoņtiesībām un personu brīvas pārvietošanās. Viņas vārds ir Vigante Milašjūte. Un uh, došu jums vārdu. Šķiet, ka jums arī būs ko teikt šai kontekstā, vai ne tā? Thank you, Madam Chairperson. It is my pleasure and an honor for... Paldies priekšā, tātad ārkārtīgi liels prieks un gods būt šeit. Uh, lai varētu visam īsti jums pastāstīt, kā darbojas FREM, šī darba grupa. Tātad mūsu darba grupa ir eh, strādā pie pamatiesībām, pilsoņtiesībām un personu brīvas pārvietošanās. Šī darba grupa nodibināta salīdzinoši nesen. Tā joprojām izstrādā savas darba metodas, un mēs joprojām arī meklējam savu identitāti. Šīs darba grupas priekšgājēji bija ad hoc darba grupa, kuras galvenais uzdevums bija īstenot sarunas par regulām uh, kas eh, skartu pamatiesību aģentūru. Mēs arī, un tā arī dibināja eh, attiecīgā šādām regulām eh, pamatiesību aģentūru. Bet, nu, šis darbs, protams, noslēdzās tajā brīdī, kad šī darba grupa tika pārviedot, pārviedot par pastāvīgu darba grupu, tad mēs sākām strādāt pie jautājumiem, ar ko nodarbojas pamatiesība aģentūra, bet ne tikai. Mēs darām daudz ko vairāk. Pēc tam, kad spēkā stājās Lisabonas līgums, mūsu darbs uh, pārsvarā saistīts ar vienu būtisku jautājumu, un tā ir Eiropas Savienības pievienošanās Eiropas cilvēktiesību konvencijai. Nu, krietnu brīdi mūsu darba grupas darba kārtībā bija tieši šis jautājums, un tāpēc nereti mums pietrūka laika citiem jautājumiem. Nu, bet ar to es negribētu teikt, ka Fremp darbs tika ierobežots tikai un vienīgi strādājot pie šī jautājuma. Nu, piemēram, īrijas prezidentūras laikā 2015. gada jūnijā, 13. gada jūnijā, es atvainojos, tika izstrādāta lūk arī padomas secinājumi par pamatiesību hartas piemērošanu Eiropas Savienībā, un šeit padoma atzīmēja, ka respektēt tiesiskumu ir priekšnosacījums tālākai pamatiesību aizsardzībai. Turklāt ES pievienošanās Eiropas cilvēktiesību konvencijai bija nu, parādība, kas tika uzskatīts veicinātu gan iekšējās, gan ārējās e, politikas cilvēktiesību aspektus. Turklāt secinājumos tika konstatēta saikne starp tiesiskumu un pamatiesību jautājumiem, it īpaši pievēršoties vienam konkrētam jautājumam, respektīvi tādu naida rezultātā izdarītu noziegumu apkarošanu, ksenofobiju, rasismu izpausmes, homofobiju un tā tālāk. Lietuvas prezidentūras laikā mūsu darba grupa FREMP pievēršas četriem galvenajiem jautājumiem. Pirmais no tiem pastāvošo ES instrumentu efektivitāte cīņā pret naida rezultātā pastrādātiem noziegumiem. Šeit prezidentotas plāns ir vismaz uzsākt diskusijas par to, kas būtu tālāk jādara ēs līmenī, lai uzlabotu šādus instrumentus un lai šī cīņa būtu daudz veiksmīgāka. Un šai kontekstā mēs apmainamies ar domām, e, doma apmaiņa iesākās jau īrijas prezidentūras laikā, lūk, piemēram, vai ēs līmenī nevajadzētu pamatiesības vairāk internalizēt, veicināt kultūras dažādas koncepcijas. Tātad ne tikai veidot šo regulējošo ietveru, bet pārliecināties arī par to, ka šīs juridiskās normas tiek atbilstīgi īstenots un ja tās atbilstīgi nedarbojas, tad tad ko darīt, lai tās darbotos? Mūsu prezidentūras uzdevums šeit galvenokārt ir savākt informāciju un datus, kas šādu diskusiju varētu tālāk padarīt iespējumu. Un tāpēc Irijas prezidentūras laikā Fremp pieprasīja uh, datus no pamatiesība aģentūras, tas ir tās ieguldījums, mēs lūdzām aģentūru uh, šo parādību apskatīt no upuru skatu punkta raugoties. Tātad tie, kas kļuvuši par upuriem šādiem naida rezultātā izdarītiem noziegumiem, nodarījumiem, kāda ir viņu pieredze, kā viņiem palīdzēt, kā labāk aizsargāt viņu intereses. Vai mums varbūt ir vajadzīgas citas juridiskas normas Eiropas Savienības līmenī? Tad ko darīt? Turklāt, Lietuvas prezidentūras laikā dalībvalstīm ir tik izteikts lūgums sniegt informāciju saskaņā ar pamatlēmumu par atsevišķu rasismu un ksenofobijas formu izpausmi apkarošanu kriminālu tiesību ietvaros, tika konkrēti paredzēts, ka padomu pieprasīs no dalībvalstīm sniegt informāciju par viņu pieredzi juridiskajā sadarbībā šajā jomā. Dalībvalstīm tātad tika lūgts sniegt šādu informāciju Pirmais būtiskais pasākums, ja varbūt tāds apsvēršanas punkts, ir plānotā igadējā konference, ko organizēs pamatiesība aģentūra kopā ar prezidentūru. Šī konference tiks veltīta tieši lūk, naida rezultātā pastrādāt nozieguma apkarošanai. Viļņā notiks 12. un 13. novembrī. Nu, lūk, tad neliela reklāma varbūt no manas puses. Uh, Nu, bet tas ir arī ne tikai pamatiesība aģentūras, bet arī mūsu darbs, tāpēc to pieminu. Un cerams, ka arī šajā konferencē mums būs iespēja apspriest problēmas, kas saistītas ar eh, šādu noziegumu apkarošanu. Uh, Konferences, manuprāt, piedāvās tālākas idejas, tālākas iedvesmas par to, ko iespējams darīt Eiropas Savienības līmenī, lai mm, šo, šādas izpausmes apkarotu. Nu, lūk, tīdāts par naidu rezultātā pastrādātiem noziegumiem. Nākamais mūsu darba kārtības punkts darba grupā FREMP ir ārējais izvērtējums attiecībā uz pamatiesību aģentūru. Nu, lai pateiktu to skaidriem vārdiem, tā, protams, nav fremp, tā nav mūsu darba grupa, kas izvērtēs tagad pamatiesība aģentūras darbību, nē. Šis novērtējums jau ir veikts, un tas veikts pamatojoties uh, un pamatoties šo novērtējumu, pamatiesība aģentūras valda arī izstrādē atsevišķas rekomendācijas, kā tad lūk aģentūras darbu varētu uzlabot, kādas izmaiņas var būt vajadzīgas kopējā regulējumā. Uh, Un mēs kā padomas darba grupa savukārt šajā kontekstā plānojam pieņemt padomas secinājumus. Tātad mēs gatavojam šos secinājumus, kuros tad nu mēs paustu padomas nostāju par to, ko vajadzētu darīt, lai šī aģentūra darbotos labāk, liederīgāk, efektīvāk. Nu, un, protams, ka pēc tam būs komisijas ziņā nākt klajā ar priekšlikumu eh, tālākām izmaiņām regulējumā attiecībā uz aģentūru. Nākamais darba kārtības jautājums mūsu darba grupai FREMP ir ES pilsoņu tiesības. Konkrētāk, strādājam pie padomas secinājuma projekta attiecībā uz komisijas ziņojumu par pilsonību. Šai sakarā lūkojamies uz komisijas priekšlikumi, uz priekšlikumiem par to, kā uzlabot pilsoņu tiesības. Secinājums grasam paredzēts pieņemt decembra vispārīgo lietu padomu, ministru padomē, un pēc tam šie secinājumi droši vien liks, tiks likti priekšā arī noslēguma pasākumā, nu, kā Eiropas pilsoņu gada, gada beigās. Jūs jau zinat, ka šis uh, gads ir Eiropas pilsoņu gads. Protams, būtu pilnīgi neiespējami iedomāties mūsu darba grupas darbu, uh, aiz neaizmirstot, piemēram, šo šo Eiropas cilvēktiesību konvenciju. Tātad šeit ir oficiāls priekšlikums, oficiāls priekšlikums e, ir vajadzīgs, to vēl komisija nav iesniegus, bet mēs jau gatavojamies šim pasākumam. Konkrētāk skatoties uz šo iekšējo un ārējās darbības konsekvenci, uh, 17. septembrī, kad tikās mūsu darba grupa, mēs spriedām par e, cilvēktiesību un demokrātijas tīkla paziņojumiem, kas jums arī, protams, ir zināms. Tas ir dokuments, ko parakstījuši 48 nevalstiskās organizācijas, un tas ir dokuments, kurā tiek teikts, ka pilsoniskā sabiedrība vēlas vērst Eiropas iestāžu uzmanību uz to, kā iestādēs notiek cilvēktiesību jautājuma aizsardzība. Tur tik iekļauts konkrēti priekšlikumi, kā šo iestāžu reakciju šādiem jautājumiem varētu uzlabot un tam līdzīgi. Specifiski šajā dokumentā iekļaut arī vairāki priekšlikumi tieši attiecībā uz mūsu darbu grupu. Mēs šo dokumentu izpētījām, vienojāmies ka nepieciešams diskusijas novembrī, 21. novembrī paredzēta nākamā sanāksme, tieši par ārējās un iekšējās darbības saskaņotību cilvēktiesību aizsardzības jomā. Plānojam uzaicināt Labrinidis kungu, kā arī Kohom vadītāju, tāpat arī Eiropas padomas pārstāvis pamatiesību aģentūras priekšādātāju, lai ar viņiem apspriestos. Jo mēs kā darba grupa, lūk, vēlamies gūt dažādas idejas, tālākas iedvesmas darbam un lai mēs varētu tad tālāk risināt šo jautājumu par iekšējās un ārējās darbības saskaņotību politikas jomā. Vēl viena konkrēta lieta, lai varbūt sasaistītu šos, šīs pēcpusdienas diskusijas ar rīta tematiem. Eiropas padomjas pārstāvis savā runā minēja, ka nepieciešams izvairīties no darbības pārklāšanās un nepieciešams izmantot pastāvošus indikātors, rādītājs un mehānismus tajos gadījumos, kad ir vajadzīgs īstenot uzraudzību cilvēktiesību jomā. Tagad septembra sanāksmē mēs apspriedām, nu tā īsi apspriedām jautājumu par sadarbību starp komisiju un sepaž, ja, e, tātad Eiropas padomas e, darba struktūru izstrādājot salīdzinošo rādītāju kopumu. Un domāju, ka tā, šāda sadarbība varētu turpināties. Tāpat laikā atzīmējam, ka, protams, ir vajadzīgs tālāks apspriedzes padomē par to, kādā veidā šie dati, ko, piemēram, ir apkopojis Eiropas padomu, varētu tikt izmantot mūsu nolūkiem Eiropas iestādēs un mūsu vajadzībām. Šķiet, ka desmit, desmit minūtes esmu jau norunājusi. Mm, domāju, ka drīz vien man droši vien liks arī beigt uzstāties, un tāpēc nu, secinājumos gribēju teikt, lūk, mūsuprāt, galvenais mūsu darbā ir nodarbināt turpināšanos. Jūs jau zinat visu šo stāstu par rotējošo prezidentūru un tā tālāk, tad šobrīd prezidentūras groži ir mūsu rokās, un mēs vienkārši esam pārmantojuši šo jautājumu ķēdīt no iepriekšējiem, iepriekšējām prezidentūrām. Nu, un tagad, lūk, uh, Eh, mums nepieciešams darbu turpināt. Nodosim, protams, arī šos jautājumus tālāk Grieķijas prezidentūrai, cerams, ka tas izdosies veiksmīgi. Uh, ir vajadzīga šī turpināšanās, bet ir, protams, vajadzīga arī sadarbība ar ārējiem eh, dalībniekiem, ārējām interesētām pusēm. Nu, tā kā šeit arī Motans Jērums, es jāsaka, gribu viņam teikt, ka esmu ļoti priecīgi par sadarbību, kas īstenojusies ar pamatiesību aģentūru, bet uzskatu, ka šī sadarbība var tikt vēl labāk uz, eh, veikta. Un tāpēc ar prieku klausīsimies arī jūs ierosinājumos. Paldies! Paldies priekšādātāja, saka Lohpīlers kundze. Paldies, Mila, Mila Šutas kundze. Ārkārtīgi jauks, ka mums ir šādas atklātas, atvērtas tikšanās, kur varam runāt par saskaņotības jautājumiem mūsu darbībā. Tas tiešām uzmundrinoši. Nu, lūk, un tagad mūsu runātāju sarakstā ir trīs runātāji no nacionālajiem parlamentiem, tāpēc, ja vēl kāds vēlas izteikties, lūdzu, dodiet mums par to zināt. Un pirmā iztāksies kolēģi no Rumānijas, Rosārijas kundze. Vă mulțumesc. Biro Rozaie, mă numesc. Vă mulțumesc, doamna președinte. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Jā, uzskatu, ka šī ir patiešām ļoti svarīga uh, iespēja mums visiem. Man ir patiešām prieks, ka varējām visi sanākt kopā un apspriesties par šiem jautājumiem. Tāpat arī ir ļoti labi uzklausīt eh, labās prakses piemērus no citām valstīm, no citiem parlamentiem. Rumānija ir valsts, kas jau 23 gadus mēģina atjaunot demokrātiju, un tieši tāpat mēs arī cenšamies nodrošināt saskaņotību mūsu valsts ietveros. Bet, protams, mums ir ļoti daudz dažādu izaicinājumu attiecībā uz cilvēktiesībām, uz uh, likumdošanas veidošanu, tāpat arī e, mums ir jādomā par tiesību aktiem pret spīdzināšanu. Vēl esam mm, daudz kur palikuši. E, iepakaļus. Tāpat mums ir jādomā par vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu visiem. Vēl gribēju teikt, ka ir ļoti svarīgi veidot šādu ietveru stratēģijai, un arī rīcības plāni man šķiet būtiski. Vēl es vēlētos norādīt, ka ir ļoti svarīgi veidot tādus rīcības plānus, kas katrai valstī ir e, specifiski cilvēktiesību jomā. Šeit vajadzētu ņemt vērā arī ļoti konkrētus jēdzienus par pārbaudīšanu un izvērtēšanu. Šeit ir jābūt patiešām striktiem. Noteikti, ka eh, vajadzētu arī atcerēties, ka mentalitāte mainās ļoti lēnu, tāpēc mums ir vajadzīgs atbalsts mūsu pūliņos. Mūsu pilsoņiem tas ir būtiski gan savas valsts ietvaros, gan arī Eiropas Savienības iekšienē. Man būtu kāds priekšlikums. Es priecājos, ka īsnībā pamatiesība aģentūras direktors jau teica ko līdzīgu. Proti mums ir jāizveido tīkls, kurā piedalītos speciālisti un parlamenti, mm, kur parlamenti nosūtītu savus cilvēktiesību speciālistus. Šādā veidā mēs varētu nodrošināt parāku prakses apmaiņu, mums būtu pozitīvi piemēri. Tie mums noteikti ir vajadzīgi. Noteikti, ka tas mums ļautu virzīties uz priekšu daudz ātrāk, un mēs varētu arī labāk nodrošināt cilvēktiesību un pamatiesību ievērošanu. Šāds būtu mans priekšlikums. Es domāju, ka šādas savstarpējas tikšanās varētu būt ļoti noderīgas, Un noteikti, ka šāds tīkls gan nacionālā, gan arī Eiropas Savienības līmenī būtu, eh, ļoti, būtu ļoti noderīgs. Croatia, Tālāk došu vārdu kolēģiem no Horvātijas Oličs kundzei lūdzu. Eh, Zahvaļam si, gospođa eh, predsjedavajuća. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es ļoti rūpīgi klausījos iepriekšējo runātāju teiktajā un uh, Tie abi norādīja uz to, ka dažādas aģentūras un iestādes galvenokārt koncentrējas uz to, um, kādas varētu būt vadlīnijas cīņai pret uz naidu pamatotiem noziegumiem. Un es domāju, tā ir ļoti laba iniciatīva. Kā dalībvalsts parlamenta locekli es varu teikt, ka arī mēs cenšamies nodrošināt to, ka krimināla tiesībās ir paredzētas sankcijas par šāda veida noziegumiem, kas izdarīti naida rezultātā. Bet ļoti bieži eh, šu, šie noziegumi seko pēc tam, kad ir bijuši izteikumi, naidīgi izteikumi. Un es uzskatu, ka uh, vajadzētu pastiprināt tā saucamos horizontālos pasākums arī Eiropas Savienības līmenī, lai cīnītos pret šāda veida noziegumiem, uh, pret uh, naida kurināšanu un uh, pret uz naidu balstītiem noziegumiem. Kas attiecās uz nelegālo cilvēku tirdzniecību, tad es uzskatu, ka būtu nepieciešams pastiprināt sadarbību ar valstīm ārpus Eiropas Savienības, kā arī pastiprināt solidaritātes mehānismu darbību. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi atrast pareizo līdzsvaru starp Eiropas Savienības ārējo robežu aizsardzību, un šeit es domāju, ka mūsu kolēģi no Maltas, Itālijas un Grieķijas labi saprot, par ko mēs runājam, jo eh, ļoti drīz mēs kļūsim par valsti ar garāko Eiropas Savienības ārējo robežu. Tādēļ es uzskatu, ka šie solidaritātes mehānismi ir jāpilnveido, lai pienācīgi aizsargātu Eiropas Savienības ārējās robežas, vienlaicīgi nodrošinot adekvātu izturēšanos pret uh, legālajiem migrantiem. Tālāk es ļoti ceru, ka Eiropas Savienība, tāpat kā nacionālie parlamenti, darīs visu, kas to spēkos, lai Eiropas Savienība spērtu šo pēdējo soli, lai visbeidzot pievienotos Eiropas cilvēktiesību konvencijai. Un es ļoti ceru, ka mēs savu sadarbību tādējādi vēl vairāk pastiprināsim ar Eiropas padomas valstīm. Es uzskatu, ka šī konvencija ir viens no svarīgākajiem starptautiskiem tiesību instrumentiem un tikai to pilnvērtīgi piemērojot un īstenojot mēs varam nodrošināt cilvēktiesību aizsardzību. Paldies! Gribētu piebilst, ka parlaments uh, Eh, strādā pie rezolūcijas, lai tiešām eh, pātrinātu šo Eiropas Savienības pievienošanās procesu Eiropas cilvēktiesību konvencijai. Un nesen bija arī debatas eh, vairākās dalību valstīs ar pretēju mērķi. Bet, nu jāsaka, par laimi šķiet esam nonākuši atpakaļ uz pareizā ceļa un tiesiskais pamats kas ļauj vairākām aģentūrām realizēt eh, attiecīgu cilvēktiesību aizsardzības politiku, kā piemēram eh, Frontexam un citām aģentūrām, eh, tiks veidots tā, lai tas atbilst cilvēktiesību konvencijai. Un tagad došu vārdu Tavariškungam, mūsu kolēģim no Eiropas parlamenta, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka šī ir izcila laba iespēja uh, runāt par jautājumiem, kas ir saistīti ar cilvēku tiesībām gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās robežām. Bija ļoti interesanti uzklausīt mūsu kolēģi teikto no nacionālajiem parlamentiem. Piemēram, Pirmais eh, pāns Eiropas Savienības darbības līgumā ir par to, kā valsts veido šo savienību. Otrais pāns ir par savienības darbības pamatpīlāriem. Tādēļ mēs tātad zinām šīs sešas detalizētās pamatvērtības, tās ir iestrādātas uh, pamatlīgumā, bet tālāk trešajā pāntā iet runa par uh, Eiropas Savienības mērķiem, un pirmajā rindkopā ir teikts, ka tās galvenais mērķis ir veicināt iepriekšējā pantā minētās vērtības. Tur nav konkretizēts, vai šī realizācija notiek iekšēji vai ārēji. Tas notiek gan caur Schengens mehānismu, gan iekšējo mehānismu un tā tālāk. Bet, kā es teicu, viens no mūsu primārajiem mērķiem ir veicināt cilvēktiesību ievērošanu, pamatiesību ievērošanu un tiesiskumu. Tālāk. Mēs Tiesiskā bāze ir pietiekama, bet mums vajadzētu to pilnvērtīgi izmantot, un izmantot arī tos instrumentus, kas ir mūsu rīcībā, piemēram, nodrošinot dialogu gan ar eh, nacionālajiem parlamentiem, gan Eiropas Savienības institūcijām. Kings Galskunds ziņojumā 2009. gadā ir ierosinājums, eh, lai Eiropas eh, parlamenta civiltiesību grupa un attiecīgā padoms darba grupa regulāri tiktos. Uh, Es domāju, ka mums ļoti skaidri arī vajadzētu parādīt mūsu vēlmu to darīt. Es domāju, ka šai sadarbībai un kontaktiem starp institūcijām būtu jābūt regulāriem. Tālāk mums vajadzētu izmantot visus instrumentus, kas ir mūsu rīcībā, lai tiesiskums netiktu apdraudēts, izmantojot kā atrunu ekonomiskas krīzi, jo eh, es domāju, vēsturē pierādījis, ka ekonomikas krīze ļoti bieži noved pie cilvēktiesību krīzes un varētu rasties tādas problēmas, ko vēlāk mums būs ļoti grūti atrisināt. Es um, arī nesen piedalījos attiecīgā ziņojuma sagatavošanā un nācu klajā ar vairākām rekomendācijām, kā piemēram nepolitisku struktūru veidošana, kas uh, aplūkotu esošo situāciju Eiropas Savienībā. Un varbūt, ka mums vajadzētu nedaudz pamainīt pamatiesību aģentūras mandātu, lai tā attiecīgi varētu īstenot to, kas likumdošanā ir paredzēts. Un mēs uzskatām, ka uh, līdz šim uh, mēs pārāk ierobežoti esam interpretējuši subsidiaritātes principu un uh, ļoti bieži konstitucionālās eh, tiesas vai datu aizsardzības iestādes vai prokuratūras un tā tālāk eh, ļoti šauri to interpretē. Mums vajadzētu tiešām kaut ko līdzīgu kā Kopenhāgenes komitejai, kas nodrošinātu nepieciešamo pēctecību, piemēram, lai Kopenhāgenes kritērija tiktu ievērot arī pēc tam, kad attiecīgā valsts jau ir iestājusies Eiropas Savienībā. Es domāju, ka mēs esam krustcelēs, un tas ir brīdis, kad apstāties un padomāt, kā izveidot vajadzīgo struktūru, jo es domāju, tas, ko novērojam, piemēram, ekstrēmisma izvēršanās, politiskās vardarbības, politisko noziegumu, um, parādīšanās Eiropā liecina, ka mums ir jārisina šie jautājumi. Mēs nevaram sēdēt rokas klēpī salikuši, jo pretējā gadījumā Eiropas Savienība izjutīs milzīgu spiedienu no starptautiskās sabiedrības, kas būs tikai pamatoti. Paldies! Paldies Tavarešu kungām un liels paldies, ka atgādinājāt mums, ka uh, vēl pirms uh, vasaras atvaļinājumiem mēs pieņēmām jums un uh, jūs norādījāt arī uz to, ka ir izveidota šī ārkārtas komiteja, jo situācija eh, vienā no dalībvalstīm ir tik sarežģīta, ka mums ir jārieģē, nevis tikai jāapraksta situācija. Tā kā paldies, un mēs noteikti šo um, brīdinājumu komiteju izmantosim arī tālāk. Tālāk Manā sarakstā vēl ir Suturaus kungs no Grieķijas vēl no rīta, kurš nepaspēja izteikties, bet šķiet viņš ir aizgājis. Tagad došu vārdu Kazaka kungam no Bulgārijas lūdzu. Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Наистина, първо, благодарности за организацията. Paldies, priekšādātāji. Gribu teikt tiešām visiem organizētiem milzīgi paldies par šo iespēja tikties ar citiem nacionālajiem parlamentiem un ar Eiropas parlamentu. Tāpat priecājos, ka šeit piedalās arī nu, dažādu organizāciju pārstāvi. Es domāju, ka apskatāmais temats par cilvēktiesībām politika ietvaros ir ārkārtīgi nozīmīgs. Tas ir jautājums, kas šobrīd ļoti aktuāls. It īpaši tāpēc, ka šis Eiropas projekts šobrīd piedzīvo krīzi. Kā jau kolēģi teica, šī projekta, mūsu Eiropas projekta pašā, pašos pamatos ir vērtības. Un tas, protams, līdz ar to ir arī, neat, tās, protams, ir neatņemama Eiropas Savienības sastāvdaļa. Eiropas Savienība tika veidota sākotnēji varbūt kā ekonomikas savienība, bet no pašiem pašiem sākumiem tur tika iestrādātas jau šīs pamatvērtības, pamatbrīvības, cilvēktiesības, demokrātija. Uh, tie paredzēti jau pašos pašos pamatsākumos, jau burtiski es pat teiktu, kā likti kā stūrakmeņš šai celtnei. Un lūk, tagad mums tālāko ceļu varam iet tikai un vienīgi turpinot šīs vērtības izmantot. Vienlaicīgi nodrošinot brīvu ekonomiku, brīvu kapitālu, apriti, brīvu personu pārvietošanos un tā tālāk, bet jāatcerās, ka šie pamatprincipi ir jāturpina aizstāvēt. Tās ir tās lielās pamatvērtības, kas ir mūsējās, kas ir Eiropas pamatvērtības jau gadu simteņiem. Un tieši tādēļ Eiropa ir demokrātijas šūpuls. Un es domāju, zināmā mērā varam būt priecīgi paši par paveikto, jo tiešām panākts ir ļoti daudz un īpaši pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās, lūk, ir izveidota šī īpašā eh, arī pamatiesība aģentūra domāju, ka tai nav maza nozīme. Manuprāt, visi šie papildus pasākumi pilnīgi noteikti virza mūs pareizajā virzienā. Tas ir kā tāds tālāks apliecinājums tam, ka mēs kā organizācija, kā Eiropas Savienība aizstāvam ne tikai šos ekonomikas principus, bet domājam arī par cilvēktiesībām. Tāpat laikā nedrīkstam aizmirst, ka, protams, vienmēr ir kaut kādi trūkumi, kaut kādas vietas, kur tomēr darbība var joprojām uzlabot arī Eiropas Savienībā. Un šie uzdevumi, kas mūsu priekšā nav, ir ļoti lieli savā apmērā, un turklāt ir daudz, kas rodas no jauna. Tie ir jārisina politiski, jārisina kopsi, kopīgiem spēkiem ar saskaņotu politiku, gan, kas tiek īstenota gan dalību valstīs, gan arī Eiropas Savienības līmenī, šeit, Eiropas iestāžu līmenī. Viss, visas izstrādātās uh, likuma normas cilvēktiesība aizsardzībai, visi pasākumi un instrumenti, kas izveidot un visas prasības, ko, piemēram, attiecinām uz pasauli, ļauj Eiropas Savienībai cilvēktiesību jomā uzņemties līderu lomu. Un uh, cilvēkties, mēs, protams, vēlamies, lai cilvēktiesības tiek respektētas visā pasaulē. Bet tāpēc galvenais ir nodrošināt šīs nostājas saskaņotību, tā lai visa Eiropas Savienība varētu runāt ar vienotu balsi. un saliedēt izteikties par šīm problēmām, kas skar visu pasauli un kas saistītas ar, lūk, eh, cilvēktiesību pārkāpumiem gan šeit, gan ārpus tā, Eiropas Savienības teritorijas. Domāju, ka viens no lielākajiem uzdevumiem, ar ko šobrīd sastopas Eiropas Savienība, ir tas, ka daudzas valstis šobrīd sastopas ar lielām tādām politiski sarežģītām problēmām. Nu, piemēram, lūk, situācija Sīrijā un visa šī migrācijas plūsma, ko izraisa Sīrijas notikumi, gan uz Grieķiju, gan Turciju, gan visapkārt. Nu, un tāpēc ir vajadzīgi jo vairāk saskaņot Eiropas politiku, lai mēs varētu palīdzēt bēgļiem un lai varētu palīdzēt arī tām valstīm, kas šos bēgļus uzņem šobrīd tā lai šiem bēgļiem varētu tikt garantēt cilvēku cieņas, cieņai atbilstīgi apstākļi, lai viņiem nebūtu jādzīvo kaut kādos nožēlojamos apstākļos bez jumta virs galvas, lai viņi varētu apģērbties, lai viņiem būtu jāsals, lai būtu ko likt vēderā. Un tāpēc ir vajadzīga Eiropas solidaritāte. Domāju, ka visi tie principi, ko esam līdz šim ievērojuši, ir jāturpina ievērot arī tālāk un ir vajadzīga vienota Eiropas Savienības politika, tikai tā var mums palīdzēt un šāda. Šāda politika jār, jārunizēs, kas saskaņot, kā jau teicu. Nu, un vēl viena lieta, kas skar daudz Eiropas Savienības dalībvalstis, protams, ir Romu situācija. Arī šajā ziņā es domāju, ka visām pusēm ir jāizrāda solidaritāte un jāizno saskaņot politiku, jo tā ir kopēja problēma. Tā ir problēma, kas iet pāri robežām, tā neatiec tikai uz kaut kādu vienu dalību valsti. Tiek, protams, konstatēts dažādi veidi atšķirības e, politikās un tajā, kā tiek, e, no, nu, šī problēma likta priekšā iedzīvotājiem, ņemot vairāk nāk atkal vēlēšanas un tā tālāk bet nedrīkstam nodot tos principus, ko taču mēs tik, tik skaļā balsī esam slavējuši attie, attiecībā uz cilvēktiesībām un vienlīdzību. Un tāpēc es domāju, ka Eiropas komisijai un pamatiesība aģentūrai ir jāieņem ļoti formāla, strikta nostāja, lai nevarētu pieļaut kaut kādu situācijas atkāpšanos un atkāpšanos no tiesību normām. Paldies, Kazaka kungs. Eh, tagad divi kolēģi no Maltas. Grazie ħafna. Huwa ta' privileġġ għalija li qiegħda hawnhekk illum nisma' Es jūtos patiešām privileģēta, ka varēju šodien ierasties un satikties ar tik daudziem kolēģiem no dažādām valstīm, saka Klodeta Butigīga. Mēs runājam par problēmām, kas e, ir sastopamas visās valstīs, un, protams, katrs runā no savas perspektīvas. Cik tā dzirdēju, e, šodien man svarīgāki likās trīs punkti. Un e, pirmais no šiem punktiem ir tas, ka mums vajag sadarboties cilvēktiesības un to pārkāpumi, jo īpaši, ja ir runa par imigrācijas jomu, nav tikai dažu valstu problēma, tā ir visas Eiropas Savienības problēma. Uzskatu, ka ne jau paši cilvēki pieļauj šo kļūdu. Mums ir jāizprot visa šīs problēmas būtība. Te ir runa par kultūru apkopojumu par to, kā šīs kultūras savstarpēji sadarbojas. Un atšķirības starp kultūrām, protams, ir lielas. Tas nozīmē, ka mums ir uh, jāsadarbojas. Tieši tāpēc arī tika pieminēts šis uh, tīkls, mm, tika pieminētas NVO. Tās ir patiešām aktīvas un tās ir tuvu tiem cilvēkiem, kas uh, cieš. Vēl Ko gribēju piebilst, mums noteikti vajadzētu ciešāk sadarboties ar pilsoņiem, kas, iespējams, ir aizbēguši no savām valstīm pamatot iemeslu dēļ. Uzskatu, ka šeit saskaramies ar reālu problēmu. Mēs bieži vien aizmirstam, ka šie paši cilvēki varētu būt daļa no risinājuma, ko mēs meklējam. Viņi ļoti labi pārzina savu valstu problēmas, un viņi mums varētu palīdzēt saprast, kā mums ir jāstrādā šajās valstīs, tā, lai viņi nebūtu spiesti doties prom. Jā, protams, tas varbūt ir tikai sapnis. Bet ja mēs vēlamies būt ticami, un šodien eh, šis teikums tika minēts, tad mums, protams, ir jāstrādā šajā virzienā. Esam daudz dzirdējuši par vērtībām, par solidaritāti, Uzskatu, ka mēs varam visi darboties individuāli, bet katrs no mums ir tāda nenozīmīga daļiņa. Esmu jaunpienācēja Maltas parlamentā. Esmu iesniegusi likumprojektu. kur ir eh, runa par diskriminācijas samazināšanu pret eh, LGBT personām. Uh, Šīs nelielās izmaiņas radīs lielas pārmaiņas. Man ir liels prieks, ka ir tikusi pieminēta Malta, Itālija un Grieķija, bet atkārtošu, ka šīs problēmas nav tikai mūsu problēmas. Šeit ir runa par problēmu, kas ir jārisina kopā. Ja tas netiks darīts, šī problēma tikai paliks lielāka. Lielas paldies! Tagad dodu vārdu Farudžijas kundzei. Jina Marlin Farrugia u kol min Malta. Mani sauc Marlena Farrugia, es arī esmu no Maltas parlamenta. Es arī piekrītu tam, ko minēja mana kolēģi. Es vēlētos visiem atkārtināt, ka Maltā, tā kā tā ir tik neliela valsts un tā nav pārāk daudz resursu, un kurā ir ļoti augsts iedzīvotājs skaits, e, tai ir īpašas vajadzības. Tad, kad mēs paudām savas steidzamās specifiskās vajadzības, tad, protams, mēs vienmēr palīdzēsim tiem cilvēkiem, kam ir vajadzīga palīdzība. Tāpat mēs teicām, ka mēs nevaram vairs izturēt šo milzīgo spiedienu. Patiešām žēl, ka mums visvairāk palīdzēja tieši Amerikas Savienotās valstis. Tās bija ASV, nevis Eiropas Savienība, kas mums uh, samazināja šo slogu. Es domāju, ka ziņa, kas tika nodota citiem kontinentiem, nebija pozitīva, proti Eiropas Savienības dalību valstī palīdzēja nevis tās kaimiņienes Eiropas Savienības valstis, bet gan valsts no pilnīgi cita kontinenta. Uzskatu, ka šādā veidā esam pasliktinājuši Eiropas Savienības tēlu. Mēs redam iespēju, ka mēs viens otram nepalīdzam, ka mēs nerunājam vienā balsī. Eiropas Savienības principi netiek ievēroti, pašas dalībvalstis to nedara. Vēlētos atgādināt, ka mēs vēl ar vien esam gatavi uzņemt cilvēkus, cik tā tas ir iespējams, bet mums ir vajadzīga palīdzība no citām valstīm. Es zinu, ka arī citām valstīm ir savas imigrācijas problēmas, bet mums ir jāuzņemas eh, atbildība, eh, protams, tikai tādā gadījumā, ja mēs saņemam palīdzību. Es vēlētos atgādināt, ka šie nelegāli imigranti bēgļi cenšas no, glā, paglāpties no briesmīgas situācijas savā valstī. Šo situāciju ir izraisījusi notikumu ķēde, dažādu pārkāpumu ķēde, ko iespējams ir veicinājusi arī Eiropas Savienība. Tieši tāpēc mums, kā Eiropas Savienībai, ir jāuzdod jautājums, vai mēs deram visu iespējamo, visu, kas ir vajadzīgs, lai palīdzētu šīm Āfrikas valstīm, no kurām nāk ļoti daudz imigranti. Vai mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, vai arī mēs izturamies tā relaksēti, uzskatām, ka mēs sniedzam Eh, finansiālu palīdzību, un tas ir arī viss, ko mēs varam paveikt. Taču mēs taču ļoti labi zinām, ka šī nauda bieži vien nenonāk pie tiem cilvēkiem, kam tā ir visvairāk vajadzīga. Mums vajadzētu apvienoties ar citām valstīm, kuras cieš no līdzīgām nelegālās imigrācijas problēmām, taču es gribētu koncentrēties uz to, ka ilgtermiņā mums ir jāvēršas pret šīs problēmas sakni. Uh, un šī problēma ir jārisina praktiskā veidā, tā lai mēs varētu nonākt pie efektīviem rezultātiem. Tas nozīmē, ka mums būtu vairāk miera, mēs nodrošinātu lielāku cieņu pret šiem cilvēkiem. Un mēs varētu arī palīdzēt eh, šīm valstīm, kas pašlaik atrodas ārkārtīgi sliktā situācijā. Lās paldies! Man ir jāsaka, ka Eiropas parlamentā jau pirms vasaras atvaļinājuma mēs nonācām pie lēmuma, ka mums vajadzētu nodrošināt lielākas saistības, padarīt eh, dalību valstīm par saistošu uzņemt vairāk bēgļu no valstīm, kas dodas uz Maltu, Itāliju vai Spāniju. Diemžēl lielākā daļa no deputātiem nebalsoja par to, ka šiem pasākumiem būtu jābūt juridiski saistošiem. Tad tie vēl ar vienu ir brīvprātīgi. Uh, Ārlietu komiteja ir organizējusi vairākas uzklausīšanas par to, kā mēs varētu diskutēt ar Magreba valstīm. Šeit saskaramies ar situāciju, ka daži cilvēki ierodas no kara skartām valstīm, piemēram, no Irākas vai no Āfrikas raga vai no Zemsahāras Āfrikas, un tad viņi ir tā kā iestrēguši, tāpēc, ka mēs esam nobloķējuši robežas. Šajās valstīs lielākajai daļai no šīm valstīm nav patvērumu procedūru. Kas gan notiks ar šiem cilvēkiem? Es šeit varu skatīties uz savu komiteju, bet, protams, arī man ir jāskatās uz ārlietu komiteju un arī uz pilsoņu brīvību komiteju. Domāju, ka visā šajās komitejās šis jautājums tiek regulāri apspriests. Domāju, ka nacionālie politiķi taču nevēlēsies redzēt, ka tūkstošiem cilvēku katru gadu mirst pie mūsu ārējām robežām. Mums patiešām šai situācijai ir jārod politisks risinājums. Tagad šķiet, ka Nacionālo parlamentu uh, pārstāvu vidū vairs nav neviena, kas vēlētos izteikties. Ja jūs vēlaties izteikties, lūdzu, dariet to man zināmu. Eiropas parlamenta deputāti šķiet arī neviens nevēlas izteikties. Uh, Tad tagad es gribētu dot vārdu eh, cilvēktiesību NVO. Mila Šutis kundze jau atsaucās uz šo uh, cilvēktiesību NVO tīklu. Eh, tas vienmēr tiek aicināts arī uz padomi, sniegt rekomendācijas, kā labāk sadarboties, kā nodrošināt lielāku konsekvenci savā darbā. Esmu ārkārtīgi priecīga, ka jūs varējāt pie mums ierasties. Pie mums ir ieradusies Nikola Veiga, šķiet no Amnesty. Lielas paldies, lielas paldies um, Lokbīlers kundzēm, lielas paldies arī Lopes Aligāri kungam. Esmu Nikolas Veiga, pārstāvu Amnesty International, bet, kā jau minēju, šodien vairāk pārstāvu cilvēktiesību un demokrātijas tīklus, kur atsaucās Mila Šivjotes kundzi. Uh, Mēs galvenokārt pievēršam uzmanību ārējām attiecībām, bet agrāk mēs, bet nu pat mēs esam pievērsušies arī iekšējās un ārējās eh, savietojumības jautājumiem. Kā jau mēs tikko dzirdējām no Martina Kieruma, tad ir ļoti daudz dažādu aģentūru, kas nodarbojas ar dalību valstu pārkāpumu publiskošanu. Ārējā eh, līmenī mēs esam diezgan tālu no Aštāns kundzes ieski, ieskicētā ideāla bet šķiet, ka e, draudi pastāv. Eiropas komisijā ir stratēģija par hartas e, īstenošanu, bet, e, diemžēl, tā nav pilnībā attīstīta. Um, Priekšsēdētā aicina zālē esošos izturēties mazliet klusāk, nevarētu nu, dzirdēt runātāju. Vegas kungs. Eiropas komisijai ir stratēģija par hartas īstenošanu, bet tā nav pilnībā attīstīta un nav arī īstenot eh, visā savā potenciālā. Tiek eh, apsvērtas eh, procedūras pret dalību valstīm, bet komisija nevēlas tās balstīt uz cilvēktiesību pamatiem. Bieži vien šīs procedūras ir pārāk uh, neskaidras un parasti tiek izvēlētas tādas kosmētiskas izmaiņas. Komisijas ikgadējais pārskats par hartu uh, ne, ne nespriež par uh, dalību valstu cilvēktiesību situāciju. Eiropas parlaments ir uh, izteicies uh, publiskāk par šiem jautājumiem un ir spēlējis nozīmīgu lomu Eiropas Savienības politikas pārskatīšanu, jo īpaši runājot, piemēram, par cipu uh, nelegālu izdošanu. Bet ir skaidrs, ka te ir vairāk runa par eh, politiku. Pavisam nesen Eiropas parlaments nāca klajā ar 41 lapu garu ziņojumu, kurā nebija neviena konkrēta piemēra, neviens konkrēts, neviena konkrēta valsts nebija pieminēta. Tāpat arī padomē trūkst reāls rīcības. Ja ir runa par Eiropas Savienības vērtību apdraudējumu, tad parasti padome atbild ar vienu vārdu, un proti tā klusē. Pagājušā gada jūnijā, un tas ir pozitīvi, padomis secinājumos tika aicināts diskutēt par iespējamu nepieciešamību, kā varētu vērsties pret ievērojumiem cilvēktiesību pārkāpumiem e- Eiropas Savienībā. Taču Barozu Savienības situācijas uzrunā eh, pagājušajā plenārsēdē netika sniegta nekāda reāla atbilde uz šiem reālajiem izaicinājumiem. Mēs tieši tāpēc uzskatām, ka Eiropas parlamentam kopā ar dalībvalstu parlamentiem vajadzētu aktīvi veicināt šo nepieciešamību nodrošināt saskaņotu Eiropas Savienības cilvēktiesību politiku, un Eiropas Savienībā ir vajadzīga vīzija un arī konkrēti priekšlikumi. Tātad tas ir aicinājums gan Eiropas parlamentam, gan arī dalībvalstu parlamentiem mūs atbalstīt. Uzskatām, ka Eiropas Savienībai jau ir vajadzīgi instrumenti, lai veicinātu šo tiesību īstenošanu Eiropā. Tātad te ir vajadzīgs uh, tāds kā partneru dokuments eh, rīcības plānam ārējā darbībā. Ir vajadzīga skaidra reakcija no dalībvalstu puses, no Eiropas parlamenta puses, lai varētu izveidot reālu ietvaru ar rīcības plānu, kurā varētu izmantot visus mūsu rīcībā esošos instrumentus. Uzskatām, ka bez eh, šāda rīcības plāna mēs nevarēsim izdarīt nekādas reālas izmaiņas attiecībā uz ietvara stratēģiju jau tagad varētu veikt daudzus reālus pasākumus. Pirmkārtām, FREMP vajadzētu nodrošināt reālu mandātu attiecībā uz e, tā aptvērumu. Tāpat arī vajadzētu nodrošināt e, padomes reakciju uz komisijas un parlamenta ziņojumiem. Tāpat arī ir vairāk jāsadarbojas ar Eiropas padomu un ar LIBE un arī ar NVO. Mēs e, nekožam, es apsolu. Bet, ja ir runa par uzaicinātajām personām, tad uh, būtu ļoti labi zināt, kāpēc jūs neesat iekļāvuši uzaicināto personu sarakstā konkrētu NVO. Tāpat arī mēs gribētu aicināt komisiju uzsākt pārkāpumu procedūras, balstoties uz cilvēktiesību pārkāpumiem. Tāpat arī vajadzētu apņemties šīs procedūras nepārtraukt pirms uh, ir uzsākta kāda konkrēta darbība, un ir vajadzīga arī cauredzamība visos lēmumos. Ir vajadzīgs jauns paziņojums par septīto pantu un arī konkrētāka stratēģija par hartas īstenošanu. Tas mums ļaus kontrolēt otrā panta īstenošanu un kontroli. Mēs uzskatām, ka Eiropas parlamentam vajadzētu dot konkrētas rekomendācijas dalību valstīm, un jo īpaši pievērsties tēmatiskiem cilvēktiesību pārskatiem. Un um, pēdējais punkts. Mēs patiešām gribētu aicināt visus um, piešķirt pamatiesību aģentūrai spēcīgāku mandātu attiecībā uz visu veidu cilvēktiesību pārkāpumiem visās Eiropas Savienības politikas jomās, jo īpaši atsaucoties uz 2 un 7 pantu. Mēs uzskatām, ka šis uzdevums nav neliels, bet tas ir izpildāms. Tātad te ir runa galvenokārt par vīziju un par gribu. Eiropas Savienība ir sasniegusi ārējās, ārējo stratēģiju cilvēktiesībās un arī rīcības plānu. Es ceru, ka šāda stratēģija sekos arī uh, iekšējā jomā. Lielas paldies uh, Nikolam Vegam! Jūs vērsāties pie mums visiem, pie Eiropas parlamentu un arī pie Fremp, bet uh, Milaši Vjotes kundzei ir jāsteidzas uz lidmašīnu, tāpēc došu vārdu vispirms viņai, un pēc tam te turpināsim strādāt. Well, thank you for these. Liels paldies! Paldies par kritiku, paldies arī par ierosinājumiem. Protams, ka esmu to visu dzirdējis jau iepriekš, tā nu gluži nav. Diskusijas, ko plānojam 21. novembrī, būs tikai pirmais solis domājot par to, kā tālāk izstrādāt metodus, un tāpēc, jāsaka, tas ir pirmais solis e, fremp darbības izvēršanā. Domāju, ka darba grupa pilnīgi noteikti to darīs pakāpeniski. Nevar, protams, jums arī apsolīt, ka tagad lūk uzreiz mēs tāpēc aicināsim pilsoniskās sabiedrības pārstājas un tam līdzīgi. Nē. Bet ņemu vērā šo ierosinājumu, jūs teikto, un pilnīgi noteikti šo vēstu nodošu tālāk mūsu kolēģiem darba grupā. Mēs eh, darba grupā uzskatām, ka nepieciešams sana, panākt efektīvu sadarbību ar spēlētājiem ārpus uh, iestādēm, to starp pilsonisko sabiedrību. Nu, protams, šādu, šādu pušu ir ļoti daudz, un mums ir jāpārliecinās, ka tie ir, jo visu, protams, nevaram iesaistīt, jāpārliecinās, ka tie, ko iesaistām, ir adekvāti. Paldies! Paldies, turpina priekšādātāji! Paldies, ka ieradāties pie mums uz diskusijām. Mums šķiet, ka jūs tagad dodaties atpakaļ uz Viļņu, vai ne tā? Labu ceļavēju! Līdzīgi kā no rīta, arī šodien pie mums ir, kā jau teicu, cilvēktiesību institūta tīkla pārstāvis, un viņš varbūt runās par šo jautājumu. Un tas ir Kristofersen kungs. Priekšādētāji, paldies! Brīvības drošības un uh, tiesiskuma talpa ir sarežģīts jēdziens, un tāpēc pilnīgi visus jautājumus, protams, nevarēšu skart. Pievērsīšos tikai piecām jomām, ko uzskatu par ārkārtīgi nozīmīgām. Pirmām kārtām. 2012. gada strateģiskais ietvers un rīcības plāns ir nepilnīgs. Tur eh, tiek runāts tikai par atsevišķām jomām un ne visiem aspektiem, tieši tāpat kā 2013. gadā un tajā ziņojumā tur ir vēl mazāk tēmu, faktiski tiek runāts tikai un vienīgi par cilvēku tirzniecību un kontrabandu. Cerams, ka turpmākajos gados Eiropas Savienība pievērsīsies plašākām jomām un eh, skars visus jautājumus, kas aktuāli. Ceru, ka stratēģija, piemēram, ietvers arī konkrētus mērķus, veidu, kā tos sasniegt, tieši tā kā to teica parlamentāriet no Rumānijas. Un ir tādi, protams, centieni, ko iespējams arī izmērīt, ko taustām var pārbaudīt, un tā, tā tam arī vajadzētu būt. Eiropas Savienības darbība būtu redzama un konkrēta. Turklāt visām valdībām Eiropas Savienībā vajadzētu divpusējā un daudzpusējā līmenī saskaņot attīstības sadarbību un politikas centienus, tā, lai eh, nodrošinātu pēc iespējas lielāku sinerģiju un reālāku ietekmu uz vietas. Globāla izaicinājuma cilvēktiesību jomā jāuztver ļoti nopietni un tikai vieda pieeja var kalpot uh, nu, tā, tā reāli un ar rezultātiem. Eiropas Savienība var uzņemties līderību, ja tā darīs, ja tā rīkosies pareizi. Un, kad es runāju par viedu uz cilvēktiesībām balsītu pieeju, tad jāsaka, nu, to saku tāpēc, ka ir, protams, iespējams arī tā vienkārši automātiski rēģēt uz kaut kādiem notikumiem. Es, piemēram, domāju, ka cilvēktiesību stratēģijas izstrādāšanai ir nepieciešams būtisks plānošanas darbs un iepriekšēja analīze, jo tas ietver arī augstu atbildības līmeni un atskaitīšanos ne, tajā brīdī, kad tiek atlasīti tie cilvēktiesību jautājumi, kas ir e, jāliek prožektoru gaismā, jo nav iespējams izdarīt visu, nav iespējams liet gaismu pār visu, tāpēc ir jāfokusējas uz kaut ko, un lēmums par to ir jāpieņem atbildīgi. Varam tikai cerēt un paļauties, ka Eiropas Savienībai būs atbilstīgi pamat šāda veida strateģiski ietver izstrādē. Un es tiešām ceru, ka pašreizējais ietvers varēs tikt uzlabots un not, tiks noteikts mērķiecīgas prioritātes. Tālāk. Pieminēju jau iepriekš, ka trūkst pilnīgi neatkarīgās struktūras, kas varētu pārbaudīt cilvēktiesību jautājumus dalību valstīs. Un politiskas apņēmības šādu kontroli īstenot. Es domāju, ka nacionālām institūcijām būtu spēlējama loma arī ārējās politikas kontekstā. Atsevišķas iestādes tīklā jau ir iesta, iesaistījušās starptautisko kapacitāšu veicināšanā, apmācībā un tam līdzīgi. Ja mēs a, a, esam partneri ar kādam citām iestādēm globāli, tad sadarbība ir ļoti laba. Nu, piemēram, mums ir sadarbība ar Startautisko koordinācijas komiteju, cilvēktiesību organizāciju tīklā, Un mūsu Dānijas cilvēktiesība institūts tur bija arī priekšādātājs. Nu, eh, jūs arī pats bijāt priekšgājējs eh, šajā matā. Cilvēktiesību institūcijas, piemēram, Āfrikā, Āzijā, Klusā okeāna reģionā ir ļoti labi situētas un reizēm arī ļoti labi ekipētas, lai varētu atbildīgi rīkoties un saukt savas valdības pie kārtības cilvēktiesību jautājumos, un tās var palīdzēt Eiropas Savienībai izstrādāt atbilstīgas politikas attiecībā uz cilvēktiesībām konkrētās valstīs. Bet tāpat laikā joprojām nepieciešams izveidot pilnībā neatkarīgas pil Nu, cilvēktiesību institūcijas visās dalībvalstīs, jo, kā jau teicu, daudzas no šīm institūcijām dalībvalstīs pirmām kārtām nav neatkarīgas, viņam trūkst finansiālu, cilvēku resursu, vai tādu institūtu vienkārši nav. Un visbeidzot, kā jau tika vairāk kārt minēts, es domāju, ka tāpat ir nepieciešams virzīties uz neatkarīgu ES tiesību aktu pārskatu nākotnē šai jomā. Tas tika jau pieminēts sakot, ka lūk, varbūt to varētu izmantot kā nu, pamatiesības aģentūras kompetenci šai ziņā. Nu, varbūt, ka tāda iespēja tiešām būtu tālāk jāapsver. Nāt, man ir divas būtiskas rekomendācijas, viena no tām izklāstīja jau iepriekš, bet lūk, ko gribu pastāstīt vēl. Es aicinu jūs visus nopietni padomāt par to, eh, cik ļoti šaurs bija aptvērums 2012. gada rīcību plānā, un ka ne, tur trūka arī konkrētu stratēģiju un mērķu, ar ko varētu izmērīt Eiropas Savienības darbu, tur, eh, darbību. Turklāt vajadzētu daudz lielāko svaru likt uz Nacionālu dalī, cilvēktiesību institūtu izveidi, ne tikai dalību valstīs valstīs Eiropas Savienībā, bet arī Āzijā, Āfrikā un citur, abās Amerikās. Ir vajadzīgs, lai būtu šādas pilnībā neatkarīgas cilvēktiesību institūcijas. Tas varētu būt kā tāds e, pamatakmens e, nu, šādu gan iekšējo, gan ārpolitikas e, jautājumu saskaņošanai cilvēktiesību jomā. Domāju, ka te mēs varam spēlēt ļoti lielu un būtisku lomu kopējās e, brīvības, tiesiskuma un drošības tāpas izveidē. Paldies Kristofersen kungam, paldies, ka jūs tik detalizēti nācāt klajā arī ar rekomendācijām. Un tagad e, mums e, cilvēktiesību komitejas priekšādātājs izteiksies, kas strādā ļoti lielā mērā ar šādām līdzīgām institūcijām Austrum Eiropā. Un tas ir Gržība kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es turpināšu poliski. E, ja, z dużym zainteresowaniem e, słucham. Es ar ļoti lielu interesi sekoju tam rezumējumam, ko e, nu pats sniedz uh, Eh, Kristofe kungs, un, eh, kur viņš runāja par eh, nevalstiskajām organizācijām, kas aizstāv cilvēktiesības, un kā tas izskatās no šīs perspektīvas skatoties un vērtējot, ko mēs daram Eiropas Savienībā, un ko mēs daram attiecībā uz mūsu ārvalstu partneriem. Es gribēju pateikt, ka mēs esam centušies cilvēku tiesību uh, komisijā sadarbojoties ar NVO, kas uh, darbojas cilvēktiesība aizsardzības jomā un kāda varētu būt uh, šo NVO aktīvā loma attiecībās ar tām valstīm, kam Eiropas Savienībā ir partnerības līgumi. Kā piemēru gribētu pastāstīt to, ko mēs darām uh, piemēram, mūsu austrumu partnerības valstīs. Tā ir iniciatīva, kas iesākās uh, sadarbojoties ar um, uh, Polijas uh, ombudu, sadar, ko, ko iesniedz iniciatīva, ko iesniedz Polijas ombuds, sadarbojoties ar Francijas ombudu, o, bet uh, Eh, sākumā mērķis bija parādīt, eh, kādā veidā tādas valsts kā, piemēram, Polija ir eh, veikusi šo pārējais procesu, transformācijas procesu un kā ir tikus galā ar tiem uzdevumiem, kas saistās tieši ar cilvēktiesību jautājumiem šajā pārējais procesā. Un mm, Tur uh, garu nu nevis par kaut kādām konferencēm, bet par konkrētiem semināriem, praktiskiem semināriem, kur uh, konkrēti valstis sniedz piemērus, kā tās pārējais procesā tikušas galā ar dažādām problēmām, veidojot tiesiskumu, um, kā tiek uh, traktēts, piemēram, sieviešu tiesību jautājums un, un šī vienlīdzīga attieksme pret dažādiem cilvēkiem, tāpat arī kā tiek veidotas uh, pilsoniskās institūcijas, tālāk kā tiek nostiprināts uh, darba tiesību jautājums, vienlīdzības jautājums, nodarbinātības jomā, nediskrimināciju, nodrošinot vienlīdzīgus nodarbinātības apstākļus. Un Izrādījās, ka šis jautājums ir aizsījis ļoti dzīvu interesi, un mums izveidojās ļoti veiksmīga mijiedarbība. Tad, kad mēs um, runājām ar uh, mūsu kolēģiem no tām valstīm, eh, kas ir mūsu austrumu partnerības programmā. Un eh, tie, kas piedalījās šajā dialogā, ļoti labi to novērtēja, ka mēs runājam tieši par šo praktisko pieeju. Un mēs redzām, ka ļoti svarīgi ir pasvītrot to, ka uh, nevalstiskajām organizācijām ir ļoti daudz informācijas. Tām ir, e, tās ļoti labi pārzina savas valsts specifiku. Un no vienas puses tātad e, priekšrocība ir šī informācija, kā arī mēs varam piedāvāt to eventuālo risinājumu, respektējot cilvēku tiesību jautājumus Un, un šī prakse, kas ir tajās valstīs, kuras arī ir piedzīvojušo pārējais procesu, ir ļoti vērtīga. Un tas var kalpot par tādu atbalsta punktu. Piemēram, arī e, pievienojoties ceļā uz Eiropas Savienību. Tātad kāds ir šis standarts? Un mēs domājam, ir ļoti svarīgi parādīt, ka ir iespējams uh, iet šo ceļu, tajā pat laikā neatsakoties no savas eh, identitātes un ir iespējams nodrošināt cilvēku tiesību ievērošanu, tajā pat laikā jau var eh, dažādi šīs kultūras atšķirības. Vēl gribētu norādīt mūsu kolēģiem, ka daudz kas ir atkarīgs mm, no tā, kā mēs runājam par, piemēram, par šo cilvēktiesību ievērošanu no uzņēmuma puses. Un es domāju, ka jāatcerās, ka katrā dalībvalstī ir jāīsteno sava programma, un, piemēram, Skandināvijas valsts, mūsu draugi no Skandināvijas valstī, eh, ir līderi šajā jautājumā un viņi informēja mūs par savu pieredzi, dalījās ar savu pieredzi, bet ir tāda joma, kas sāk interesēt ne tikai mūsu partners, kaimiņus Eiropā, bet kā jau uh, deputāta Gomeša teica, interesē tas arī cilvēkus Pakistānā, piemēram, bērnu nodarbinātību. Mums ir tirdzniecības attiecības ar ļoti daudzām pasaules valstīm, kur bērnu darbs tiek eh, izmantots arī tajās firmās, tajos uzņēmumos, kas pēc tam eksportē savas preces uz Eiropas Savienības tirgu. Un es domāju, piemēram, traģisks piemērs bija, kas notika Bangladešā, kur gāja bojā uh, tik daudz uh, strādājošu, kur vidū bija daudz bērnu. Tur bija skandalos darba apstākļi, un tas bija iemesls milzīgai traģēdijai. Tas tikai parāda vēlreiz to, ka mēs uh, varam cilvēktiesību jautājums iestrādāt ļoti dažādos uh, sadarbības aspektos. Un ir nepieciešama šī kopīga izpratne par to, kā ir šie cilvēktiesību jautājumi, un te ir jārunā arī ar uzņēmumiem, ka viņiem ir jāievēro šie nosacījumi, gan nodarbinot bērnus, gan nodarbinot sievietes, un es domāju, ka ļoti svarīgi ir ierosināt šo sadarbību ar NVO, un es domāju, tās varētu atstāt milzīgi iespēju uz galvu rezultātu. Paldies! Paldies Gžiba kungām, un tagad es došu vārdu Kjerum kungam lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es m, varbūt neatbildēšu tieši uz jautājumiem, bet nu, varbūt pieskaršos e, dažiem komentāriem. Tātad pirmais bija no Birovs kundzes no Rumānijas e, un gāja runa par cilvēku tiesību stratēģiju nacionālajā līmenī un to, kā šīs stratēģijas uh, varētu miedarboties starp dažādām dalībvalstīm, un šeit gribētu sniegt piemēru tādai veiksmīgai miedarbībai saistībā tieši ar paziņojumu Romu jautājumā, kur galvenais elements – ir 2011. gada komisijas paziņojums, ar ko tiek eh, noteikts izveidot nacionālās Romu integrācijas stratēģijas. Pamatiesība aģentūrai tajā laikā tika aicināts palīdzēt dalību valstīm ne tikai izstrādājot šādas integrācijas stratēģijas, bet arī sekot šo stratēģiju īstenošanai. Un uh, raugoties, kā varētu novērtēt šo stratēģiju ieviešanu un kādu veidu indikātors var izmantot nacionālajā līmenī, lai izvērtētu, cik lielā mērā politika ir tikus īstenota kā arī kā ticis izmantots finansējums un cik lielā mērā tas ir konkrēti ietekmējis šo mazais sargāto etnisko grupu. Es domāju, ka šis pasākums kam mēs ļoti rūpīgi sekojam. Patreiz 11 dalību valsts e, tur piedalās arī Rumānija. Un e, mēs noteikti varam gūt tādu ļoti labu mācību, piemēram, kādu lomu te varētu spēlēt pamatiesība aģentūra, komisija un kā varētu nodrošināt veiksmīgu miedarbību Romu e, integrācijai. Tad, kad es apmeklēju dalību valsts, tad, eh, kad es tiekos ar izglītības ministrijas pārstāvjiem vai runāju ar problēmām, kas viņiem ir, un vaicāju, vai tad jūs nerunājat ar saviem uh, kolēģiem no citām valstīm, tad viņi saka, nē, diemžēl nē. Tā kā vēl ļoti mm, daudz um, ir darāms, un ir jāatcerās, ka mums ir arī, protams, ierobežot resursi un jāatcerās, ka ir jārunā ne tikai par Roma integrāciju, bet daudziem uh, citiem jautājumiem, kas vēl ir problemātiski cilvēku tiesību jomā. Tālāk deputāti no Horvātijas runāja par sadarbības starp dažādām institūcijām, un jūs pieminējāt Eiropas padomi. Uh, Un jāsaka, ka pēdējos gados miedarbība ir ir bijusi ar uh, Eiropas pamatiesība aģentūra ļoti veiksmīgi. Jāsaka, no sākuma Eiropas padoma bija visai nervoza un domāja, ka tagad mēs viens otru apēdīsim un ka notika arī ļoti daudz diskusijas, kas uh, izvērtās par darba pārklāšanos starp dažādām institūcijām. Jāsaka, es nekad īsti neesmu sapratis šīs diskusijas par pārklāšanos, jo jāsaka, ka diemžēl ir pārāk daudz problēmu un neatrisināt jautājumu, uh, kas absolūti nav atrisināti un ļoti viegli sēdēt katram savā stūrītī un tad darīt lietas uh, izolēti. Uh, Jāsaka, ka pašā sākumā gan Strasbūrā, gan Vīnē, kur atrodas mūsu aģentūra, mēs teicām, mūsu izaicinājums ir atrast šo papildināmību. Tātad, ja Eiropas pārdomu nosaka standārtus, seko ieviešanai, tad mēs esam tie, kas veido šo kapacitāti, lai padziļināti iedziļinātos problēmās un, un izaicinājumos, un tad kopā sadarbojoties mēs varētu lietas īstenot. Jāsaka, pavisam nesen Eiropas padoma, kā jūs zinat, tad pirms gada, nedaudz vairāk kā pirms gada pieņēma Stambuls konvenciju par vardarbību pret sievietēm. Ļoti svarīgs tiesība instruments, kas tagad ir jāratificē dalību valstīs. Mēs patreiz pabeidzām darbu pie uh, liela mēroga pētījumu Eiropā, kur intervējām vairāk nekā 40 tūkstoši sieviešu 28 dalību valstīs. Tās bija divu stundu intervijas, individuālas intervijas, eh, kur tā stāstīja par savu pieredzi ar vardarbību, izsakošanu, pieredzi bērnībā un tā tālāk. Tas ir masīvs informācijas apjoms, ko mēs tagad apstrādājam saistībā ar vardarbību pret sievietēm, un tas ir pirmais šāda mēroga pētījums pētījums Eiropā. Mēs zinām, ka ir dažādi pētījumi nacionālajā dalībās līmenī, bet Eiropas līmenī tāds nav bijis. Un mēs ceram, ka šie dati palīdzēs Eiropas padomēji. Um, izdarot spiedienu uz dalību valstīm, lai tās ratificētu šo konvenciju, un vēlāk varēs palīdzēt tām, kad šī konvencija tiks īstenota un, protams, arī nodrošinot pieeju informācijai, kas, ir, kas mūsu rīcībā ir par visām dalībvalstīm. Tātad, kā es teicu, mūsu galvenais uzdevums ir nodrošināt šo savstarpējo papildināmību. Nākamais piemērs varētu būt veiksmīga miedarbības starp aģentūrām. Piemēram, mēs sadarbojamies ar slimību kontrolas aģentūru Stokholmā. Kāds teiktu, kādēļ jums nepieciešama šāda sadarbība ar šādu slimību kontrolas aģentūru? Kāda sakarība? Bet Šī aģentūra redzēja, ka tādi migranti kā uh, Romas un citi, viņiem ir grūtības piekļūt primārajai veselības aprūpē diskriminācijas dēļ, zināšanu trūkuma dēļ, valodas nezināšanas dēļ, un galbeigās tas viss reducējas uz jautājumu par slimību kontroli, jo ja šīs marginalizētās grupas nevar piekļūt veselības aprūpas pakalpojumiem, Tas rosina slimību izplatīšanos. Un vienā no dalībvalstīm mēs veicām kopīgu misiju, apvienot misiju, sagatavojām kopīgu ziņojumu ar kontro, slimību kontrolas aģentūru un konstatējām, ka ar viņu darbu ir saistīti būtiski cilvēktiesību jautājumi. Tāpat mēs cieši sadarbojamies ar Frontex, JASA, Europol un citām uh, iekšlietu un tieslietu aģentūrām. Mēs nu pat izveidojām darba grupu ar Eiropol, Sepol un Eirojust jautājumos, kas saistīti ar noziegumiem, kas izdarīti balstoties uz naidu. Jāsaka, es varbūt nedaudz eh, tā gari runāju par to, bet jāsaka, tā ir ļoti interesanta attīstība pēdējos gados, ko mēs novērojam, ka palielinās tieši miedarbības starp dažādām aģentūrām un iestādēm, kas strādā ar pamatiesību jautājumiem un kas veido eh, šo kopējo telpu. Es varētu runāt vēl, bet ar domu, es domāju, ka ar to arī beigšu. Paldies, priekšsēdētāji. Lielas paldies. Es domāju, ka līdz ar to mēs varam noslēgt šo sanāksmi. Vai nāsmu pamanījusi kādu, kurš vēlējās izteikties? Nē. Tad eh, no savas puses es eh, sanāksmes noslēgumā gribētu jums pateikties par to, ka ieradāties, par to, ka paudāt daudzas interesantas idejas, ko mēs varētu darīt, ko mēs varētu darīt savādāk. No mūsu puses man šķita svarīgi, ka Mums tagad ir šī cilvēktiesību pakotne, stratēģija, ir arī jauna institūcija, jauns cilvēks, jauns amats, augstais pārstāvs cilvēktiesību jautājumos. Mūsu nolūks bija nodot jums ziņu par to, ka mums ir šis Eiropas Savienības rīcības plāns. Cerams, ka jūs to ņemsiet vērā un uh, iekļausiet to savā darbā Eh, nacionālā līmenī. Padomāsiet, kā jūs varat savā darbā iekļaut šo Eiropas Savienības cilvēktiesību pakotni, un tāpat arī, kā jūs varētu sazināties ar savu valdību, lai eh, valdība, darbojoties Kohom vai Fremp darba grupās, ņemtu vērā to, kas ir pieņemts Eiropas Savienības līmenī. Liels paldies no mūsu abu komiteju sekretariātu puses, un patiešām ceram, ka Turpināsies šādas sanāksmes no cilvēktiesību politiķu puses Eiropas Savienības un nacionālā līmenī. Taču, kā jūs zināt, nākamgad mājā ir paredzētas vēlēšanas, un varbūt mēs netiksimies tieši šādā pašā sastāvā, bet eh, gan šogad, gan arī iepriekšējo gadu gaitā mums vienmēr ir bijušas ļoti interesantas diskusijas ar Nacionālo eh, parlamentu pārstāvjiem. Varbūt arī uh, Lopes Agilēra kungam ir kas sakāms. Uh, Jā, liels paldies. Liels paldies arī Mortenam Kierumam un Mileša Vietas kundzei par jūsu paziņojumiem. Mēs dzirdējām, kāda ir šī galvenā problēma, kāpēc mēs visi esam sanākuši kopā. Liels paldies visiem, kas piedalījās diskusijās, ir ļoti būtiski uzklausīt visas balsis. Un noslēgumā gribētu teikt sekojošo. Pirmkārtām, pamatiesību klauzula ir ļoti nozīmīga pilsoņu brīvību jomā, un tas ir nozīmīgi gan ārējā, gan iekšējā kontekstā. Šī piecgada programma, kas tika izveidota, lai nodrošinātu mūsu uh, mērķu sasniegšanu, kas tika pausti uh, Lisabonas līgumā, tāpat arī ir jāatzīmē, ka Šie vārdi, kas ir ielikti pantos un Lisabonas līguma nodaļās, noteikti kaut ko nozīmē, tiem ir kaut kas jānozīmē, un šeit nav runa tikai par tiesību aktiem, par likumdošanas darbu, kas notiek šeit Eiropas parlamentā, bet arī par nacionālo līmeni. Uh, Mums ir tāds politisks cikls, institucionāls politisks sadarbības cikls starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem. The... Mūsu mērķis ir īstenot uh, stratēģiju par pamatiesībām, par uh, likumu veidošanu, kas arī ir daļa no pamatiesībām. Ja ir runa par patvērumu, par Eiropas Savienības ārējām robežām, par cilvēktiesniecību, tad eh, ir iespējams jāpievēršas krimināltiesībām. Pirmo reizi šeit Eiropas parlamentā mēs darbojamies kā likumdevēji krimināltiesību jomā, tāpat ir jādomā par sadarbību starp tiesām. Tas nozīmē, ka mums ir eh, tāda tiesiskā kopiena, kas balstās uz kopējām vērtībām, uz mūsu apņemšanos nodrošināt pamattiesības. Tā ir reāla pamattiesību kopiena, un noteikti, ka tas būs arī nosacījums, kā mēs rīkosimies mūsu attiecībās ar trešajām pusēm. Noteikti būs jāiekļauj cilvēktiesību klauzula, jebkādos nolīkumos, vai nu te būtu runa par politiskiem, diplomātiskiem nolīkumiem, vai arī ar, par tirzniecības un ekonomiskiem nolīkumiem. M ja mūsu cilvēku tiesību bāžas vēl ar vien pastāvēs, tad šādi nolīkumi nevar būt spēkā, tos nevar pat pabeigt. Ja šādi nolīgumi ir spēkā, tad mums vajadzētu noteikti paredzēt politiskas sekas cilvēktiesību klauzulas neizpildē. Eiropas Savienībai vajadzētu apņemties eh, ievērot cilvēktiesības ikvienā politiskā procesa posmā. Un eh, tad, kad mēs spriežam par dažādiem sensitīviem politiskiem jautājumiem, šeit, Eiropas parlamentā, kas ietekmē mūsu ticamību attiecībā pret trešajām pusēm. Tā ir skaitā, te ir runa par tādām pusēm, kuras iespējams bauda ļoti labu reputāciju, runājot par pamatiesībām un pilsoņu tiesību aizstāvību. Te es gribu minēt otrām kārtām, ka tas ir atvērts process, kas nekad netiek pabeigts. Tas nozīmē, ka mēs nevaram šīs tiesības uztvert par pašsaprotamām. Cilvēktiesības nav pašsaprotamas pat ne Eiropas Savienībā, un arī ne mūsu attiecībās ar trešajām valstīm. Nevar teikt, jā, mēs visas valstis esam demokrātijas, pamatiesības ir ierakstītas mūsu konstitūcijās, līdz ar to tas tiek uzskatīts par garantētu, tas ir pašsaprotami, uh, Mums ir attiecīga reputācija attiecībā uz pilsoņu tiesību ievērošanu. Un, ja ir runa par demokrātijām, ar kurām mēs slēdzam līgumus, ja tās apgalvo, ka tās aizstāv pamatiesības, tad vienmēr tomēr vajadzētu paust savas bāžas par šiem jautājumiem. Mums vajadzētu nodrošināt mūsu standartu izpildi. Mums noteikti ir jāievēro visas mūsu apņemšanās. Šeit es uzstāju, ka mums tādā sadarbības garā vajadzētu nodrošināt reālu darbu starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem, vienmēr iekļaujot šos jautājumus mūsu darba kārtībā. Tieši tāpēc mēs ļoti augstu vērtējam nevalstisko organizāciju darbu, pilsoniskās sabiedrības darbu. Tāpat arī mēs uh, ļoti priecājamies par cilvēktiesību organizāciju veikto darbu. Tāpat arī mēs priecājamies par pamatiesību aģentūras ikdienas darbu. Šodien varējām uzklausīt eh, šīs aģentūras direktoru Mārtenu Kierumu. Uh, Mēs pateicamies jums par dalību šajā pirmajā diskusiju kārtā un uh, Nākamā sanāksme ir paredzēta pulkstens 17. Eh, Šķiet pēc piecām minūtēm varēsim sākt darbu. Nezinu, vai uzaicinātie viesi jau ir telpā. Tas nozīmē, ka mums nevajadzēs izsludināt pārtraukumu. Mēs vienkārši uzreiz sāksim darbu pie otrās uh, sēdes. Pateicamies uh, iepriekšējā sanāksmes dalībniekiem un tagad uh, sveicam šeit prezidijā Žānu Pieru Kasarino. Viņš pie mums ir ieradies no Florences institūta. Viņš būs pirmais runātājs šajā sadaļā. Sirsnīgi sveicam arī Marinu Šramu. Bye, bye, bye. Bye. We're also welcoming Mrs. Marina Shram. Tad sirsnīgi sveicam arī Marina Šramu. Viņa ir no Startautiskās migrācijas organizācijas. Darbojas tur kā eksperte. Laipni lūdzam jūs uh, šeit prezidijā. Tāpat arī sveicam Elēnu Supijas Davidu. Viņa ir atbildīga par atpakaļ uzņemšanu un nepies, uh, nepavadītiem bērniem. Viņa pie mums ir ieradusies no bēgļu un izraidīto padomes Eiropā. Štātā.